Godātie kolēģi, lūdzu sēdieties, lūdzu ieņemiet vietas. Es aicinu Tomā kundzi apsēsties savā vietā. Merci, chers collègues, voulez-vous vous asseoir? Dārgie kolēģi, lūdzu apsēdieties. Merci. Nous allons ouvrir euh, cette séance de vote. Je... Tagad balsosim. Man sākumā ir vairāki paziņojumi no ETP grupas un SD grupas esam saņēmuši vairākus vārdus par sastāvu komitejās. ITRE komitejā Masimiljāno Salīnī tagad strādās Antonio Tajāni vietā delegācija sadarbībai ar Brazīliju Elizabeta Gardīnī aizstās Antonio Tajānī. Attiecības ar Merkazur valstīm Salvador Dominiko Paljēse eh, tagad eh, stāsies Antonio Tajāni vietā. Latīņa Amerikas eh, parlamentārā asamblēja Dominiko Paldieze aizstās Antonio Tajāni. Magrebu un Magrebu Ārābu Savienības valstu delegācija Inesē Alsendēra tagad strādās Elēnas Valenciāno vietā. Centrāla Amerikas valstu delegācija Elena Valenciāno eh, stāsies Inesa Jāls Sanders vietā. Eh, Vidusjūras Savienības valstu sadarbības delegācijā Inesēla Zenders aizstās Elenu Valenciāno un Eironest delegācijā Grapīnī kundze tagad strādās un lūguma rakstu komitejā Diana Džēmsa strādās Žanmarī Lepena vietā. Vai ir kādi papildinājumi, komentāri? Labi, tagad eh, tad eh, visas kandidatūras ir apstiprināts. J'ai également le